un informēju jūs, ka vakardienas eh, sēdes protokols un pieņemtie teksti ir pieejami. Ja jums ir komentāri šajā sakarā, lūdzu, sakiet tos tagad, tāda nav, tādā gadījumā informēju.